ņemam vērā pēc iestādes darbības principiem. Bet darba kārtību, to es saku jums tādu pareizi, tātad, protams, ir paredzēts jautājums par ārējā dienestu izveidi un tieši jautājumu par cilvēktiesībām. Vārds mm, referendēji, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Es tiešām esmu pagodināta, ka Zviedrijas prezidentūra šo jautājumu ir izvirzījis proti demokrātijas veidošanu kā vienu no ārējā darbība dienesta darbības prioritātēm. Kā cilvēktiesību komitejas līdzpriekšsēdētāja, es tiešām gribu īpaši uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgs ir demokrātijas veidošanas jautājums. Šie pirmie jautājumi, kas mums jārisina, protams, ir, ka mēs mēģinām definēt, kas ir demokrātija. Tieši cilvēktiesības ir viens no atslēgu vārdiem Jau 2005. gadā apvienoto nāciju organizācija uzskaitīja visas lietas, kas veido viņu prāt demokrātiju, un tas ietver gan tiesības, gan eh, mediju brīvību, tātad presas brīvību, kā vienu no, un cilvēktiesības kā vienu no būtiskākajām demokrātijas raksturīpašībām, lielumiem. Eiropas Savienība paredz dažādus demokrātijas veidošanas instrumentus, uh, kopējos drošības politikas instrumentus. Mēs risinām dialogus ar daudzām valstīm, mums ir arī savi finansējuma instrumenti. Vēlēšana novērtēšana ir viena no svarīgākajiem uzdevumiem, un to mēs visi cenšamies vienmēr uzsvērt starptautiskajos formos. Tomēr ir atsevišķas situācijas, kad mums ir jādomā arī par dažiem negatīviem aspektiem. Līdz ar to es vēlētos pievērst uh, ministrs Malmstroms uzmanību tam, kā vispārējo lietu padomi runās tieši par ieroču tirzniecības embargo atcelšanu ar Uzbekistānu nākošā nedēļā. Tātad viņi runās par šo jautājumu. Nu, manuprāt, vajadzētu pārdomāt, vai tas ir pareizais signāls. Uzbekistāna ir ignorējusi starptautiskās sabiedrības prasības. Starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība tieši ir pieprasījušas visaptvarošu izmeklēšanu traģiskajos notikumos, kas no, norisinājās Andičānā. Uzbekistāna līdz šim to nav nekādā veidā reaģējusi uz to. Un tāpēc nesaprotu, kā mēs varam runāt tā par ieroču tirdzniecības embargo, ja aizliegumu atcelšanu. Demokrātija nav eksperta preci. To tāpat arī nevar pārcelt un tieši iestādīt citā valstī. Tieši tāpēc galvenais uzdevums ir veidot pilsonisko savienību. Demokrātija veidojas uz vietas. Tieši tāpēc gribu norādīt, ka Krievija ir viens no mūsu partneriem, kas sistemātiski atsakās veidot, kas neļauj piekļuvi pilsoniskai sabiedrībai Eiropas Savienības un, un Krievijas dialogā. Viņi vienkārši viņiem neļauj piedalīties. Un tieši tāpēc demokrātijas veidošana ir jāuzskata par vienu no mūsu ārpolitikas un drošības politikas prioritātēm. Tas pieprasa zināms resursus. Piemēram, cilvēktiesības, um, cilvēktiesību un demokrātijas instruments ir jāpapildina. Paldies! Tālāk, Žulī kundzei vārds 2 minūtes 30 sekundes, lūdzu. Merci. Paldies, priekšsēdētājas kundze, padoms pārstāv cienījamie kolēģi. Demokrātija un cilvēku tiesības ir savstarpēji saistītas. Cilvēku tiesību ievērošana un pamatbrīvību ievērošana ir demokrātiska režīma pazīmes, un tāpēc es pozitīvi vērtēju to, ko komisija ir veikusi pēdējo gadu laikā, bet ir nepieciešama saskaņotāka uh, politika uh, cilvēktiesību pārvaldībā. Un uh, jāsaka, līdz šim veiktais ir bijis diezgan lielā mērā nepietiekams. Konflikts Izrēlā un Palestīnā ir ārkārtīgi smags piemērs. Mēs uh, nosūtījām 2006. gadā misiju novērtē, no, novērot vēlēšanas, uh, un Eiropas uh, Savienība un tās dalība valstis Eh, toreiz nolēma boikotēt Palestīnas valdību, tāpat Eiropas Savienības eh, ticamība un eh, tās lēmumi ir cieši saistīti ar tiem principiem, uz kā tā pastāv. Et leur soutien pat. Katrā ziņā mums ir nepieciešams spērt soļus virzienā uz mieru. Mums ir lielas cerības, ka uh, lielvaras par to spēlēs uh, vienoties. Uh, šobrīd uh, trūkst uh, drosmes un uh, uzticības patiesajām vērtībām. Organizēt vēlēšanu novērošanas misijas ar to tā tad nepietiek. Ja it īpaši pēc tam netiek atzīt to rezultāti. Ir jābūt pašiem atbilstošiem saviem uzskatiem un vērtībām. Padomēji ātri vajadzētu pieņemt rīcības programmu šajā virzienā un izstrādāt reālu stratēģiju cilvēktiesību jautājumā, kura attiektos uz visiem līmeņiem. Ir jānosaka skaidri mūsu prioritātes, un tās ir jāiestrādā ļoti konkrētā veidā mūsu dažādos ārpolitikas instrumentos, cilvēktiesību instrumentos, attīstības politikā. Un jāskatās, kādu attieksmi mēs. Uh, izvērsīsim pret tām valstīm, kur Eiropas Savienība novērtē vēlēšanas, lai nodrošinātu politisko plurālismu. Un eh, tāpat ir jāstiprina pilsoniskā sabiedrība šajās valstīs. Kādas ir mūsu prasības attiecībā uz eh, neatkarīgu tiesu sistību izveidošanu un tāpat uz eh, caurskatāmām institūcijām šajās valstīs? Cilvēku tiesību uh, ziņā uh, mūsu darbība reizēm bijusi uh, neproduktīva. Un uh, Eiropas Savienībai ir uh, nopietni jāuztver un jāpastāv uz savām vērtībām un tās uh, jāaizstāv arī starptautiskā mērogā. Paldies! Paldies. Tālāk ministra padomas vārdā Malstrāms kundze. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze, cienītās deputāts, godātie deputāti. Ja, m, protams, runājot par attīstību. Mēs vienmēr runājam par to, kā varam definēt nabadzību un kā mēs varam nodrošināt drošību un varu. Bet mēs redzam, ka tas nav nekas bez brīvības. Savukārt brīvība nav iespējama bez demokrātijas. Un bez brīdī, brīvības un demokrātijas nav iespējama attīstība. Un brīvība ir tikai tāda, kas var tiešām pilnīties, apmēros respektēt cilvēktiesības, lai to nodrošinātu. Mums ir jāizvērto tāds ietvers, kas spēj tiešām šos jautājumus virzīt un attiecīgi veidot demokrātiju. Es pateicos Eiropas parlamentam par šī darba atbalstu. Septiņus gadus kā deputāte esmu strādājusi, un es ļoti labi zinu, kā tā ir parlamenta loma demokrātijas veicināšanā, ir tieši Eiropas Sanības ārējo attiecību veidošanā. Šī inicitīva, ko ir uzņēmusies jau Čehijas prezidentūra un tālāk virzījusi Zviedrijas prezidentūru, to jau arī ir mani kolēģi iepriekš ar jums pārunājuši. Šī institīva paredz to, ka demokrātijas veidošana ir viena no galvenajiem uzdevumiem attīstības valstīs mūsu sadarbībā, un tas ir daļa no starptautiskās drošības. Mēs līdz ar to runājam par daudzo dalībvalstu iesaistīšanos Un līdz ar to Eiropas Savienība ir viens no svarīgākiem spēlētājiem demokrātijas veidošanā attiecīgi ārējās darbībās un mūsu uh, kontaktos ar citām valstīm visā pasaulē. Tomēr mēs vēlamies arī nodrošināt šādu pragmātisku institīvu, lai būtu skaidrība un drošība par to, ka mēs efektīvi izmantosim visus tos instrumentus, kas ir mums rīcībā, uh, un kam ir tiesiskais pamats. Mēs jau nesākam tukšā vietā. Mums ir daudz, kas ir izdarīts. Mums ir uzkrāt nozīmīga pieredze arī no citiem sadarbības um, ietveriem. Te nozīmīgs ieguldījums ir bijis uh, no trešām valstīm arī, bet īpaši ir tagad bijis svarīgi fokus uz Āzijas valstīm un arī Austrumu Uh, valstīm. Un lūk, te nu mums ir daudz vēl darāmā, un Eiropas saimnības stratēģija šajā virzienā jau iezīmē skaidrs punktus. Bet mēs vēl varam daudz ko citu darīt. Mēs tiešām varam veidot šādu spēcīgāku um, politisko instrumentu, ietvaru, lai apkopot šos dažādos instrumentus, kas līdz šim darbojusos paralēli, lai tiešām darbotos koordinēti un saskaņot, un līdz ar to sinerģēti būtu. Nu, tas nozīmē, ka ir jāveido arī šāda uzticamība mūsu darbam. Savukārt, ja runājam par jauniem instrumentiem, mēs apzināmies, ka tie ir jāatrod vēl, un ja mēs to neizdarīsim, mēs nespēsim īstenot augstos uzdevumus. Mums ir jāpanāk, ka mēs visefektīvākā veidā izmantojam savus instrumentus, lai tiešām panāktu labus piemērus. Un ir jau labi piemēri, piemēram, Eiropas Savienības iesaistīšanās Rietumu Balkānu valstīs. Šis trešais pilārs, ko mēs īstenojam, ir viens no mūsu veidiem, kā mēs varam palīdzēt valstīm attīstīties, un tas ir labs izējas punkts tālāk ir demokrātijas konsolidācijai. Līdz ar to mēs arī veidojam labāku saskaņotību starp visiem Eiropas Savienības politikas instrumentiem. Mēs nedrīkstam būt pieticīgi. Mums ir ļoti nopietnas dāmas jārisina. Un tieši tāpēc es apzinos, cik lielas bažas var būt par to, ka šajā attīstības sadarbībā mēs vēlamies ietvert jaunus aspektus. Mēs runājam, ka tam ir jācieš roku rokā arī ar cilvēktiesībām. Par to mēs runājam ar saviem partneriem. Protams, kā ir vēl citas iniciatīvas, Katrā ziņā mēs savu darbu mm, tālāk virzām, pateicoties jau Čehijas prezidentūrai uzsāktajām darbām. Toreiz bija konkrēta konference, kas runāja par demokrātijas izveidi. Mēs katrā ziņā runājam par starptautisko iestāžu lomu demokrātijas izveidošanā. Arī tas ir devis nozīmīgus tālākus impulsus, un tas nozīmē tikai to, ka process jau ir diezgan uh, reāli jau ieņems uzņēmumu skaitu, konkrēti darbojas, un jautājums par demokrātiju ir vēl ciešāk jāsasaista ar cilvēktiesībām. Šis darbs notiek paralēli, bet katrā ziņā mēs to darām kopīgiem spēkiem. Tāpēc jau novembrī tiks pieņemti pirmie priekšlikumi un veidosim konkrētu speciāli virzītu pieeju katrai valstī atsevišķi demokrātijas stabilizācijā. Mēs veidosim šo partnerību, ko balstīsim uz dialogu, veicinot demokrātiju, un lūk, tas ir atsevišķis jautājums, ko mēs risināsim sarunās, un ko arī centīsimies labāk koordinēt. Tālāk par nu, vēlēšanu procesiem. Mūs nopietni satrauc, vajadzība, un mēs apzināmies šo vajadzību, nemitīgi šo procesu turpināt. Runājot par politisko attīstību, lai mēs tam sekotu nemitīgi, neatlaidīgi, tieši tāpēc vēlēšana novērošana ir ne tikai pirms un tieši vēlēšana laikā, bet arī pēc vēlēšana norises svarīga. Un te nu es nevaru kādā ziņā uh, nepieminēt arī nacionālo parlamentu lomu līdztekus Eiropas parlamenta lomai vēlēšanu procesu novērošanā. Mēs tiešām ceram, ka Lisabons līgums drīz stāsies spēkā, un tas nozīmēs to, ka mēs izveidosim šādu efektīvāku Eiropas Savienību, kas ļaus Eiropas Savienībai darboties arī globālā arēnā daudz pārliecinošāk, arī tieši ārlietās. Eiropas Savienības ārpolitika ir jākoordinē vēl spēcīgāk. Mums ir jāpanāk, lai komisijas un padomas darbs tiktu cieši koordinēts. Mēs reiķināmies ar to, ka šādajādi Eiropas Savienība, īpaši darboties attīstību, attīstības sadarbībā, varēs būt vēl jo aktīvāks partneris visā pasaulē. Un tieši tāpēc šo so pamatvērtību apzināšanās uh, ir pirmais uzdevums, un tās neīstenošana pretējā gadījumā lūk noved pie cilvēku neusticināšanās valdībai. Tāpēc es pateicos Eiropas parlamentam par šo spiedienu, ko tas nemitīgi izvirza sadarbības ietveros ar visiem parlamentiem, kā novērotāji arī, un arī kā koordinātori šajā nozīmīgā jautājumā un es ceru, ka Eiropas parlaments arī turpinās tā darīt. Paldies! Jā, paldies, Mamstroms kundzei! Es, diemžēl, neredzu Sala Frankas kungu zālē, līdz ar to došu vārdu nākošam runātājam. Sociāldemokrātu grupas vārdā Kaisers kundzei vārds lūdzu. Merci, madame le président. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, kā uh, demokrātiju uh, izvērst sabiedrībā? Ir jāstiprina pilsoniskā sabiedrība, jācīnās pret nabadzību, jācīnās par sieviešu emancipāciju. Eiropa nav bijusi naiva, domājot, ka tā ar šābiņiem varēs nest demokrātiju, kaut gan dažkārt iekrituši šajā ilūzijā. Eiropai ir jāuzņemas sava atbalsta loma. Tā ir sarežģīta, smaga loma. Ir nepieciešams dot. Uh, uh, jaunu stimulu šim cilvēktiesību instrumentiem. Nevalstiskās organizācijas, eh, vai tās, eh, lai tās varētu īstenot savus projektus bez valdības eh, atbalsta. Bet šim instrumentam ir ļoti iemēs, ierobežoti līdzekļi. Novērošana, vēlēšana novērošanas misijas ir ārkārtīgi svarīgas, un pēdējo gadu laikā tās ir pierādījušas savu derīgumu. Bet eh, parlaments ir prasījis vairāk eh, līdzekļu šīm misijām, tādā veidā arī varētu labāk sekot šo valstu attīstībai, pateicos jau par veikto, un uh, Tādējādi mēs labāk varētu sekot šo valstu leģitimitātei, un es pilnībā piekrīstu Žalī kundzei attiecībā uz to, ko viņa teica par dažām mūsu misijām. Nav uh, iespējams, ka valsts, kura ir balsojusi un paudusi savu vēlmu, ka mēs viņu neatbalstam. Uh, demokrātija ir uh, dārga, protams, bet uh, katrā ziņā dārgāk varbūt par kara izdevumiem, un uh, ir nepieciešams ļoti uh, nopietni par šo aspektu domāt mūsu ārējās sadarbībā. Merci beaucoup. Mr. Görens. Liels paldies, un tagad uh, Gorens kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vai ir iespējama demokrātija bez brīvības? Nē. Vai ir brīvība bez tiesībām iespējama? Protams, nē. Un tā mēs nonākam pie cilvēktiesību iedzienu šajās debatēs. Un uh, jau sakošā veidā kāds rakstnieks bija atbildējis šo jautājumu. Tie, kas ir pilnībā nabadzībā, nav brīvi, jo viņi nevar izvēlēties, viņiem nav izvēles iespēja. Nabadzība tā tad ir uh, sinonīms uh, brīvības trūkumam, un uh, šeit ir skaidra korelācija starp brīvību, demokrātiju un cilvēktiesībām. Un nav tāpēc pārsteidzams redzēt ļoti daudzos uh, Eiropas Savienības pamattekstos attiecībā uz trešajām valstīm atsaucas uh, uz uh, šiem jēdzieniem. Jau Kotonu uh, nolīgumā jau tas ir minēts, ka nepieciešams ievērot cilvēktiesības, veicot politisko dialogu ar ārkārtā valstīm. Demokrātijas veicināšana tā tad ir viens no pamatjautājumiem. Un šeit ir jāveic skaidrs izvērtējums mēs varam secināt, ka uh, demokrātija nedzimst uh, pati par sevi attīstības procesā, bet drīzāk šī procesa rezultāts. Partnersadarbības starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm nevar ignorēt šo patiesību. Mums ir jābūt uh, apņēmības pilniem, bet mums jābūt tāpat arī pacietīgiem. Ir šodien daudzas uh, būtiskas, uh, svarīgas valsts, kuras ir demokratizācijas procesā Eiropai, ir aktīvi jāpalīdz šajos procesos, izmantojot stratēģiju, kurā ir iestrādāti mērķi cīņai pret nabadzību, tāpat arī cilvēktiesību kodifikācija, galvenie demokrātijas principi un tiesiskums, tiesiska valsts. Jo iepriekšējos gados, neskatoties uz visu uh, kritiku, kas jau ir paust un kurai es arī zināmā mērā piekrītu, tomēr esmu pārliecināts, ka uh, tie uh, soļi, ko mēs esam veikuši agrāk, ir jāturpina un jāizvērš arī nākotnē. Paldies jums par uzmanību. Paldies, un nākošais runātājs ir uh, Hovita kungs. Liels paldies priekšsādātāji. Demokratizācija ir mierīgs process, politisku pārmaiņu process, pārvaldības procesa maiņa sabiedrībā, tāpat arī cilvēktiesība ievērošana, demokrātijas atbalstīšana ir mūsu ārpolitikas pats pamats Tāpēc mums jāsamazina nabadzība, un tāpēc priecājos, ka parlaments aicināja Eiropas vienotību demokratizācijas pro procesam. Es gribēju pateikties Zviedrijas prezidentūrai par šo iniciatīvu. Priekšādātāja kungs, es ticu un ar pilnu sirdi ticu, ka Eiropas Savienības visu politiku pamatā sastībā trešām valstīm vajadzētu būt demokratizācijas procesiem, un tāpēc konservatīva un reformistu grupa, kad viņi ierosināja tekstā mainīt šo tekstu un gribēja pan panākt to, ka Eiropa saka vienu lietu par demokrātiju, bet tāpat laikā dara visu, ko vēlas, tas nav pieņemams, manuprāt. Uh, Kā jau iepriekšējā runātāja teica, demokrātija ir kaut kas daudz vairāk. Te runājam par daudzpusēju pilsoniskās sabiedrības veidošanu, tāpēc mums jāatbalsta NVO, kas, kas meicinātu pilsoņu līdzdalību valsts pārvaldē, jānodrošina apmācība juristiem, jānodrošina plasažiņas līdzekļu brīvība, izteikšanās brīvība, jāstiprina parlamentārie aspekti, un tas nozīmē, ka pirmām kārtām mums jāstiprina pilsoniskums šajās valstīs. Thank you, Mr. Liels paldies Havita kungam! Tālāk, no, tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras un redzu, ka Andrikienas kundze vēlas izteikties. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātāji komisārs kungs. Komisāra kungs. Gribēju runāt par demokrātijas celšanu, pieminot mūsu austrumu kaimiņus. Pavisam nesenos gados esam novērojuši zinām stagnāciju un reizēm pat regresu demokrātisko standartu ievērošanā šajās valstīs. Attīstība Grūzijā, notikumu Moldovo rada bažas jebkuras demokrātiskas politikas pašos pamatos ir labi funkcionējuši, un te uzsvaru labi funkcionējuši pilsoniskā sabiedrība iztrūkst visās mūsu austrumu kaimiņu valstīs. Gribētu pateikties Zviedrijai par pašreizējo iniciatīvu, jo tā tiešām bija tā, kas uzsāk šo austrumu partnerības ideju. Šai politikai ir visas iespējas, viss potenciāls piesaistīt tuvāk mūsu austrumu kaimiņus Eiropas Savienībai, un tomēr daudzos aspektos šī austrumu partnerība nespēja dot patiesas politiskas motivācijas šīm valstīm, lai tās uzsākt šo sāpīgo, bet nepieciešamo reformu procesu. Un tāpēc mans papildu jautājums komisijai ir šāds. Kāda ir padomas nostāja šai jautājumā? Respektīvi, ko tā ir paredzējusi darīt attiecībā uz austrumu kaimiņiem, vai grasamies rīkoties aktīvāk, lai pārliecinātos, ka demokrātija šajās mūsu austrumu kaimiņu valstīs eh, būtu stiprāka. Paldies par uzmanību. Thank you. Es paldies, saka priekšsēdētājs Hautals kundze, lūdzu. Jums papildi jautājumu vēlējāties uzdot, jums vērts. Thank you. Uh... Paldies. Priekšsēdētā kungs gribēju vaicāt Malmstrēms kundzei šādu lietu. Domāju, ka viena no mūsu vājībām Eiropas Savienībā, īpaši cilvēku tiesību un demokrātijas cenšanas centienos, viena no divām vājībām ir tāda, ka dalību valstīm ir pretrunīgas ambīcijas. Pieminēja ieroču embargo Uzbekistānai. Tā ir joma, kur ne visas dalību valstis ir vienas prātas Tad kā tad mēs varam veidot vienotu politiku šādā ziņā? Otram kārtām, Uzbekistāna ir ļoti labs piemērs valstī, kas saka šādu, lūk, Eiropieši, jūs nevarat mūs te mācīt par cilvēktiesībām un demokrātiju, jums pašiem ir savas problēmas ar cilvēktiesībām un demokrātiju. Tad kā mēs varam izvairīties no šādiem dubult standartiem? Mums tiešām ir tendence mācīt citus, bet nevienmēr mēs paši vēlamies sakārtot savu mājas priekšu. Un tātad, ko grasamies darīt lietas labā? Paldies, saka priekšsādātājs. Vai ir vēl kāds vēlas, kas izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros? Nē. Tad tādā gadījumā došu vārdu atkal Malstrēmas kundzei atbildēt, tā iespēja atbildēt uz šiem jautājumiem. Lielas paldies! Um, Jā, paldies priekšsādātājiem. Paldies arī deputātiem, kas tik ārkārtīgi dedzīgi par šo jautājumu iesaistās. Tas ir ļoti svarīgi man arī to redzēt, ka jautājums par demokrātiju ir svarīgi izcelts Eiropas ārpolitikā. Un tieši tagad, ekonomiskās krīzes apstākļos, ir svarīgi uzsvērt, ka demokrātija nekādā ziņā nedrīkstam piemirst. Jo arī daudzas attīstības valsts tieši skar ekonomiskā krīze, sociālajie nemieri izraisās tieši kā krīzes seks, un līdz ar to mums ir tieši svarīgāk uzsvērt, cik svarīgi stiprināt demokrātiju un cik svarīgi tam ir spēcīgs demokrātiskās iestādes un pilsoniskā sabiedrība. Par austrumu partnerību. Austrumu partnerība ir viens no svarīgiem instrumentiem demokrātijas stiprināšanā. Mēs tam esam pievērsuši nopietnu uzmanību un daudz strādājam šajā ziņā. Arī decembrī plānot kārtie sanāksme un arī vēlāk jau turpināsies šis darbs, bet jau šā gada sākumā mums bija vairākas sanāksmes, kur mēs esam tieši runājuši par šo kaimiņu politiku stiprināšanu. Tālāk jautājums bija par Uzbekistānu. Jā, nu tas tiešām ir sarežģīts jautājums. Cilvēktiesību situācija nekādā ziņā nav apmierinoša Uzbekistānā. Un līdz ar to mēs arī atzīstam, ka padome nav vienprātības par šo jautājumu. Bet mums ir svarīgs mēķis, un par to mēs tieši diskutēsim. Un mēs ceram, ka mēs tiešām spēsim stingri nopozicionēt savu nostāju. Un līdz ar to šo jautājumu arī nopietni diskutēsim un arī veltīsim visas pārdomas domāt tālāk, kādas attiecības mēs ar Uzbekistānu veidosim. Ir arī vēl citi jautājumi, kas iespējams darbotos efektīvāk, kurus mēs varam vispirms izsnāt nekā ieroču embargo, bet tas ir drīzāk kā tāds simbolisks pasākums. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka te jābūt ir padomē vienprātībai, šodien šāds vienprātības vēl nav. Nu, ja mēs runājam par demokrātiju un cilvēktiesībām, tas nozīmē to, ka mēs arī savu pozīciju veidojam ļoti spēcīgu un stabilu. Ir daudz trūkumu vēl šajā ziņā arī ar vienu, un tāpēc mums ir stipri jāstrādā šajā ziņā, lai kāpinātu savu uzticamību. Es pateicos jums, parlaments, par šo diskusiju un arī par jūsu sagatavoto rezolūciju, ko es uzskatu par izcelu un tas tiešām atbilst Siedrijas prezidentūras sagaidītajam un uzstādītajam. Un mēs sagaidām arī, ka novembrī jau mēs varēsim šo jautājumu tālāk virsinā, rī, virzīt padomē un risināsim dialogu arī turpmāk ar jums Eiropas parlamentā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, līdz ar to debats par šo jautājumu noslēdzam.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 Un tagad sākam nākamo darba kārtības jautājumu, un tie ir jautājumi komisijai.